It's 10.30 and we need to start. To... Pūkstens ir 10.30 un mums ir jāsāk darbu. Šodien mums ļoti aizņemta diena. Atcerēsieties, ka mēs uh, nolēmām uh, izskatīt visu vienas dienas laikā, lai komitejas nevajadzētu tikties vēl arī rīt. Sāksim ar darba kārtības uh, projekta pieņemšanu. Vai varam to pieņemt? Jā, paldies! Un tad man būtu daži paziņojumi. Uh, Šodien, kā atcerēsieties, mums ir kopīga komitejas sanāksme ar AFCO komiteju. Šodien tātad darbu apturēsim 11.45, lai mēs varētu piedalīties AFCO sanāksmē, uzklausīt Emīliju Rēlī, Eiropas ombudu, un dzirdētu viņas īpašo ziņojumu par caurskatāmību padomēm. Tātad mums ir paveicies, ka AFCO sanāks notiek šajā pat ēkā, dažus stāvus augstāk izmantojiet liftu līdz piektajam stāvam, un tad varēsim arī laicīgi ierasties. Mums ļoti rūpīgi jāuzmana laiks, jāiekļaujas laika grafikā, kā vienmēr, bet šodien jo īpaši. Gribēju jūs arī informēt, ka mūsu administrātore Inesa Kolska pārcelsies uz politikas departamentu C 16. jūlijā. Vai Ina ir šeit? Jā, tur. Paldies par darbu! We do wish you in a, a very, very warm. Um, Un vēlu Ina jums visu labāko nākotnē. Paldies par lieliski paveikto darbu sekretariātā. Jūs jau nekur tālu nedodaties, gan jau mēs vēl tiksimies. Un tā bieži vien gadās, ka bijuši administratori gluži vien tāpat atnāk uz mūsu sanāksmēm. Lūdzu, dariet arī jūs tā. Mēs priecāsimies jūs redzēt. Jā, man arī ir nepieciešama jūsu piekrišana, lai varētu apstiprināt protokolu sanāksmēm, kas notiks 16. maijā. Protokols ir izplatīts, vai varam to apstiprināt? Jā, paldies. Dažādu jautājumu sadaļā nekādu komentāru nav. Tad varam tagad balsot. Briefly, Eleon Un pavisam īsti, Eleonora, vēlētos ko teikt. Lūdzu, runājiet īsi. Paldies, priekšsādātāji. Pavisam īsi. Eiropas uh, ombuda budžeta palielināšanas mērķis ir stiprināt uh, ombuda lomu, uh, kas saistīta ar cilvēku, ar pilsoņu tiesību, aizsardzību un arī atbilstošu administrāciju Eiropas līmenī. Tad ziņojumā ir norādīts, ka budžets ir būtiski palielināts, uh, jo ir arī būtiski palielinājies iesniegto sūdzību skaits. Komisija ir iesniegusi lūgumu, lai Eiropas ombuds aktīvāk iesaistītos, izskatot jautājumus, kas saistīti ar vajāšanu un arī saistībā ar pasākumiem, kas paredzēti trauksmes cēlāju aizsardzībai. Tādēļ arī ir pieprasīts eh, budžeta palielinājums 2019. gada budžetam, bet šie papildu resursi, kas pieminēti grozījumos, eh, to mērķis ir sniegt Eiropas ombudam, eh, nolgot vairāk darbiniekus, lai arī viņi varētu būt efektīvāki īstenojot ombuda lomu. Tas nozīmēs to, ka pilsoņu tiesības tiks labāk aizsargātas. Labi, paldies! Balsosim. Balsosim elektroniski, jo redzu, ka cilvēkiem līdzi ir balsošanas kartiņas. Sākam balsot. And the vote is now. Beidzam balsot. Pieņemts. Paldies! Un tagad varam pievērsties pirmajam lūgumrakstam. Tas ir lūgumraksts numur 586 par Galisijas atkritumu apsaimniekošanas plāna iespējamo neatbilstību Eiropas Savienības tiesību aktiem par atkritumu apsaimniekošanu. Lūgumraksts iesniedzējs nav šeit, bet viņš mums ir iesūtījis divus dokumentus. Un tas bija iesūtīts, dokumenti bija galēgo valodā, ne spāņu valodā, tādēļ bija nedaudz sarežģījumi ar to. Tagad došu vārdu komisijas pārstāvei Dievs Delkastījo kundzei. Thank you, Chair. Good morning. Kungam. Paldies, priekšsādātāji. Par šo lūgumu rakstu varu teikt, ka iepriekšējos paziņojumos komisija paskaidroja, ka sākotnējais Galīsijas atkrituma apsaimniekošanas plāns 2010. līdz 2020. gadam, ko pieņēma 2011. gadā. Komisijas dienesti tos izvērtēja un konstatējām, ka tie ka tas atbilst minimālajām prasībām, kas noteikts atkrituma pamatdirektīvā. Šajā plānā ir noteikti vairāki pasākumi mērķu sasniegšanai. Plānā ir iekļaut arī detalizēta informācija par pienākumu sadali, budžeta, sa, budžeta sadali un arī atbildības jomām. Ir arī pilnīga informācija par a, attīrīšanas iekārtām un visas visu šo rīcību mērķis ir uh, samazināt uh, atkritumu poligonos apglabāto atkritumu apjomu un arī palielināt ļoti zemo atkritumu pārstrādes uh, daļu, kas ir tikai 9% 2009. gadā. Komisija aicināja reģionālās iestādes pie izmantot šo plānu, attiecīgi to pielāgot, ja nepieciešams, uh, nesen tika apstiprināta, tika grozīta Eiropas atkritumu apsaimniekošanas tiesība akti. Tajos noteikti augstāki pārstrādes mērķi un arī noteikti augstāki mērķi, lai samazinātu atkritumu apglabāšanu poligonos. Un tāpat arī ir jāšķiro atkritumu un dalot bioloģiskos atkritumus, tas ir citu prasību starpā. Tas nozīmē, ka 2020. gadā mēs plānojam ne tikai Galīsijā, bet visās dalību valstīs uh, redzēt robustākus atkrituma apsaimniekošanas plānus. Un gribētu atgādināt komitejai, ka, kad runājam par mērķiem, tie ir nacionāli mērķi, ne reģionāli mērķi. Lai gan mēs sagaidām, ka reģioni Spānijā un citās Eiropas daļās sniegs savu ieguldījumu mērķu sasniegšanā. Komisija arī nevar iejaukties uh, Uh, atkrituma apsaimniekošanas modeļu izvēlēm. Tas ir reģionālo iestāžu kompetencē. Un tad visbeidzot, runājot par nākamo finanšu periodu, kas aizsāksies 2021. gadā, uh, komisija nepiedāvās līdzfinansējumu atkrituma apsaimniekošanas iekārtēm, kas uh, pārstrādās ķīmiskos atkritumus, sadzināšanas vietās vai arī poligonos. Kopumā mēs saprotam, ka situācija Spānijā, ne tikai Galīsijā, ir krietni uzlabojama. Ir jāveicina atkritumu pārstrādāšana, mazāk atkritumu jāapglabā poligonos. 2020. gadā ir noteikts 50% atkritumu pārstrādāšanas mērķis. Spānijā pašlaik tas ir aptuveni 30%. Redzam, ka uh, Spānijai varētu neizdoties sasniegt mūsu noteikto mērķi 2020. gadā. Tādēļ esam uzsākuši agrīnās brīdināšanas mehānismu, kas arī ir daļa no gr jaunajiem grozījumiem Eiropas Savienības apkrituma apsaimniekošanas tiesību aktos. Esam vērsušies pie kompetentajām iestādēm šī gada pavasarī lai tuva nākamajiem diviem gadiem tiktu izplānoties darbības un pasākumi mērķa sasniegšanai. Esam sagatavojuši ceļa karti Spānijai, kur ir pieminēts vairākas aktivitātes un pasākumi. Tagad laika taupīšanas ielūkos par tiem visiem nerunāšu. Kopumā pastāvošais atkrituma apsaimniekošanas plāns Galīsijai atbilst Eiropas Savienības tiesību aktiem. Tas drīzumā tiks izvērtēts, un mēs izvērtēsim jauno iesniegto plānu, tik līdz tas tiks iesniegts. Paldies! Priekšsādātāji ļoti labi, paldies! Un tagad vārds deputātiem lūdzu katras iekļaujieties pusotrā minūtē. Senta Rodrīgas skundze pirmā. Saruna bez mikrofona. Oh, okay, okay. So the floor goes you to you, if you insist. So. Yes, eh, gracias, presidenta. Eh, mis primeras palabras. Paldies, priekšsēdētāji. Mums ir uh, eh, tulks no uh, Vigo. Gribētu. Uh, pateikt, ka esam piefiksējuši, ka notiek um, šis tulku streiks. Bet runājot par atkritumiem, par sadedzināšanu un apstrādāšanu, es parakstīju šo petīciju, šo lūgumrakstu, un tādēļ arī vēlējos par to izteikties. Esmu tikusies ar platformas pārstāvjiem, uh, Es lūdzu zaļo grupai vēlreiz ierosināt šo jautājumu. Diemžēl lūgumraksta iesniedzēji nevarēja mums pievienoties šorīt, un Adegas gadījumā, tā ir organizācija, kas nodarbojas ar ekoloģisko aizsardzību Galīsijā, es domāju, ka lūgumraksts būtu jāsaglabā atvērts vairāku iemeslu dēļ. Komisija runāja par izvērtējumu un pašu kompetencēm, bet šīs pašu kompetences var būt pretrunā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem netiek ievērota atkritumu pamatdirektīva, jo nav respektēta atkritumu hierarhija. Um, jāatcerās, ka sadedzināšana ir mazāk efektīvs risinājums. Tiek kavēts arī tādu plānu izveidošanas procesus, kuri veicinātu atkārtot izmantošanu un pārstrādāšanu. Tā vietā atkritumi tiek apglabāti poligonos un tiek sadedzināti, un pēc vairāku gadu klusēšanas beidzot ir publicēti rezultāti no 2015. un 2016. gadā. Šie rezultāti ir nepieņemami. Tātad sasniegtie rādītāji ir pretrunā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem. Dati rāda, ka aizvien mazāk atkritumi tiek pārstrādāti. Un 24 gadu laikā Galīsijas pašvaldība un Sugama uzņēmums viņi nav ievērojuši noteiktos minimālos mērķus. Esmu četrus gadus gaidījusi šo lūgumu rakstu. Lūdzu, piešķiriet lūguma rakstu iesniedzēju vārdā. Man ilgāk runāšanas laika priekšsādātāja saka, ka jūs nevarat runāt eh, lūguma rakstu iesniedzēju vārdā. Es gribētu uzklausīt arī citus kolēģus. Of... Runātāji, esmu komitejas locekla un es biju atbildīga arī par šīs tēmas iesno, iesniegšanu. Prēdes kungs. Prezident. Um... Paldies, priekšsādātāji. Runāšu ļoti lakoniski. Un jau 2015. gada jūlijā mēs uh, esam ar šo lūgumu rakstu iepazīstināti, un tagad mēs runājam par atkārtošanos. Un uh, komisija nav kompetenta iejaukties atkritumu apvā, um, apsaimniekošanas uh, jautājumos. Tātad es piedāvātu lūgumu rakstu uh, slēgt. Protams, ir kolēģi, kas vēlas to izmantot priekšvēlēšana kampaņai, bet nu, tas nav mūsu mērķis. Uh, šis nav priekšvēlēšana kampaņas fórums mūsu komitejā. Thank you very much. Mi Paldies. Un visbeidzot, tad uzklausīsim Senta Rodrīgas skundzi. Presidenta, bueno, en primer lugar. Paldies priekšsēdētāji. Es domāju, ka ir nepareizi tā norādīt ar pirkstu uz kādu un teikt, ka tas tiek darīts uh, vēlēšanu kampaņas dēļ. Te runa ir par atkritumu apsaimniekošanu Galīsijā. Vispārējais atkrituma apsaimniekošanas plāns, ko izmanto Sogama, ir neefektīvs, un tas ir jāmaina. Sogama saņēma 72 miljonus eiro no Eiropas kohēzijas fonda, kad Galīsijas pašvaldība un to ir izveidojis kā uzņēmumu, arī viņiem ir savas intereses tajā. Galvenais mērķis ir apstrād, apsaimniekot atkritumus un arī izbeigt nelegālās atkritumu izkāstuves. Kāda ir situācija pašlaik? Sagama ir ļoti liels atkrituma poligons, notiek uh, ūdens, gruntsūdens piesārņošana, uh, ikdienas smagās mašīnas ierodas tajā un atkritumi tiek izgāsti bez atkritumu šķirošanas. Manās rokās ir fotografija. Tajās varat redzēt, kā ikdienas uh, ierodas smagās automašīnas, kas izgāž nesašķirotus atkritumus. Sogama plāno paplašināt savu darbību. Tas uh, aptvers arī uh, lauksaimniecīgo aktivitāti, uh, Un jāatzīst, ka Sogama pārkāpja Eiropas Savienības tiesību aktus, un komisija nevar uh, slēpties aiz tā, ka valsts nav atbildīga par to, ka autonomija reģioni pārkāpja uh, Eiropas Savienības tiesību aktu. Arī valstī ir jārīkojas. Esmu gan arī pabeigusi. Atkrituma pamatdirektīvas mērķi ir jāsasniedz, ir jāaptur tādi plāni, kas neatbalsta apritas ekonomiku, uh, un kas pārvērš vairākus reģionus par atkritumu izgāstuvēm. Roza, lūdzu. Paldies. Vēlējos teikt, ka informācija, ko saņēmām, atbilst tam, ko komisija mums nu pat teica, un tas arī atbilst tam, ko teica mans kolēģis no ETP. Visi ugunsgrēka riska uz riski ir novērsti, apzināšana notiek atbilstoši, tiek respektēts Eiropas Savienības prasības, atkritumu hierarhija un atkritumu prevencijas plāns pastāv, un mēs arī respektējam šo principu, kad piesārņotājs maksā. Sogāmas atkrituma apstrādes vieta, viņa respektē arī emisiju mērķus. Tad tie krietni vien tad zem tiem, kas ir noteikti tiesību aktos. Sogama ievēro visu, par ko viņi ir kompetenti, arī sesto pantu energoefektivitātes direktīvā. Eiropas komisija to ir atzinusi. Arī visas pārējās atbildīgās institūcijas to ir konstatējušas un atzinušas, un mēs lūgtu slēgt lūgumu rakstu. Mēs uzskatām, ka cīņa ir veicama Galīsijā, ne šeit, jo tas nav īsti Eiropas Savienības kompetencē. Un tagad Mirandas kundze. Atkritumu apsaimniekošanas plāns citiem atkritumiem Galīsijā nesasniedz energoefektivitātes mērķus. Ja jūs norādāt, ka eh, enerģijas atgūšana notiek tad, kad atkritumi tiek sadedzināti, un tas nav pretrunā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem, tad kaut kur mēs te kļūdamies, jo tiek radīts arī siltumnīca efekta izrotošās gāzes, kurām mums arī ir noteikti savi mērķi. Eh, mēs eh, nepiekrītam komisijai, mēs uzskatām, ka 2016. gada ziņojums uh, ir nepieņemams. Viss šis process ir prasījis ļoti ilgu laiku. Tagad esam jau 2018. gadā. Ja runājam par cietajiem atkritumiem, tad es runāju par savu valsti. Mēs nevaram piekrist tikai reģioniem, ir atbildība. Priekšsādātāji pārtrauc runātāji, ir atšķirīgas nostājas. Citi vēlas uh, saglabāt to atvērtu, citi slēgt. Balsosim, kas gribēlēts paliek atvērts. Goe un zaļiem kas gribētu, lai lūgumraksts tiktu slēgts. ETP. Katram ir jāpaceļ roka. Lai vēlreiz, kas gribētu to saglabāt atstā, atvērtu? Tas nav jādara elektroniski četri. Kas vēlētos slēgt lūgumrakstu? rakstu? viens, tie jau trīs, četri, pieci. Kas atturās? Divi. Trīs atturās un pieci deputāti atbalsta lūguma raksta slēgšanu. Balsojums ciešs, bet tā ir demokrātiskā izvēle. Lūguma raksts tiek slēgts. Pārējiem pie nākamā. Arī lūguma raksties niedzējs nav ieradies. Tādēļ varam pievērsties devītajam lūguma rakstam. Uh, numur 803. Lūdzu, pievērsiet uzmanību tam, kas notiek pašlaik. Notiek sarunas bez mikrofona. Mums ir kvorums, tas ir tieši 12. Nākamais punkts - lūgumraksts numur 803. Lūdzu, uzvedieties kā pieaugušie šajā sanāksmes zālē. Runātāja runā bez mikrofona. Point of order. Then it reglamenta punkts. Tātad arī ir jāpiesaka, kā reglamenta punkts, balstoties uz noteikto reglamenta punktu. Ok, go ahead, but quickly. Lūdzu, jā, bet ātri. Es domāju, ka lūgumraksta iesniedzēji gaidīja piecus gadus uz šo lūgumrakstu. Četrus gadus. Viņiem ir jāsaņem atbildes. viņiem ir jābūt iespējai parādīt šo lūgumu rakstu ar jauniem elementiem, ar jaunajiem ziņojumiem pēc 2016. gada. Priekšsādātāji norāda, ka tas nav reglamenta punkts. Mirandas kundze, šis nav reglamenta punkts. Atvainojiet, tā tas notiek. Tā notiek demokrātija. Dažkārt jūs uzvarat, dažkārt zaudējat. Jums ir tiesības būt um, neapmierinātai, ka zaudējat noteikti, bet tā nu demokrātija darbojas. Tālāk. Lūgumraksts 803, 9. darba kārtības punkts. Jauns Bulgārijas atkrituma apsaimniekošanas likums un ar to saistītās piemēra, saistītu, piemēram, Eiropas Savienības tiesību aktu neievērošanu šajā jomā. Lūgumraksts iesniedzējs nav ieradies, komisija gan ir šeit un nekavējoties dod jums arī vārdu. Astoto izskatīsim vēlāk, jo lūgumraksts iesniedzējs vēl nav ieradies. Tagad uzklausīsim komisiju. Lūdzu. Добър ден! Благодаря ви, госпожо председател. Paldies! Priekšsēdētājs kundze, labrīt! Tad, kad šis lūgumraksts tika sagatavots, Galīcijā tika pieņemts jauns apsai, e, atkritumu apsaimniekošanas likums, kas stājās spēkā 2012. gada jūlijā un vairākas reizes pēc tam tika grozīts, lai tas pilnībā atbilstu e, atkrituma apsaimniekošanas pamatdirektīvai. Tā kā e, tā ir viena no mūsu prioritātēm tika nekavējoties izvērtēts, vai jaunais likums tai atbilst. Bija um, dažas atšķirības, bet pēc ļoti veiksmīgas sadarbības starp komisiju un Bulgārijas iestādēm tika grozīts uh, nacionālais likums lai tas labāk atbilstu direktīvai, un direktīva tika ļoti veiksmīgi transponēta Bulgāru likumdošanā. Tieši tādēļ komisija ir uh, savu darbu pie šī jautājuma noslēgus. Paldies tagad vārds kolēģiem. Neviens nevēlas runāt. Maļinokungs. Paldies! No savas puses vēlējos tikai apstiprināt komisijas teikto. Lūgumraksts tika sagatavots 2011. gadā. Es uzskatu, ka tas savu ir panācis, bet uh, Tā kā es neatceros, ka jau būtu ierosinājuši šī lūguma raksta slēgšanu, daru to tagad. Paldies, turpin priekšsēdētāji, rīkosimies tieši tā. Mēs varam patiešām uh, uzteikt uh, komisijas godām padarīto darbu. Līdz ar to Bulgārijas likumdošanā tika ieviest atbilstoši grozījumi. Un Eiropas Savienības projekts eh, tika pabeigts 2017. gadā. Tātad ar mierīgu sirdi šo eh, lūgumu rakstu varam slēgt. Paldies! Par nākamo darbkārtības punktu ir lūgumu raksts. Tagad Lūgumraksts 14.08, 10. darba kārtības punkts. Atbilstība vides likumdošanai, runājot par um, poligoniem, atkritumu poligoniem Bulgārijā. Es mēģināšu izrunāt jūsu uzvārdu, bet tas nav tik vienkārši. Antonieta Rizova Kalapiš, lūdzu. Jūs pareizi izrunājat, saka runātāji. Šis lūgumraksts izvirza trīs sūdzības. Pirmām kārtām atkritumu poligona apsaimniekošana Montānas reģionā Bulgārijā. Komisija iepazinās ar šo jautājumu un nekādi pārkāpumi netika atklāti. Tādēļ šī lūguma raksta daļa tika aizvērta. Otrā sūdzība attiecas uz tiesība iestāžu izmantoto procedūru Bulgārijā. Komisijai nav kompetenču iejaukties šo jautājumu risināšanā. Trešā sūdzība attiec uz piekļuvi tiesiskumam. Komisija iepazinās ar iespējamiem pārkāpumiem, ņemot vērā tiesības konsultēties ar advokātu. Kādu secinājumus varam izdarīt? Ir bijuši patiešām pārkāpumi, un komisija uzsāks pārkāpumu procedūru. Man jāatzīmē, ka tas tiešā veidā nav saistīts ar šo lūgumu rakstu, bet gan attiec uz tādu vispārīgāku dabas problēmu. Paldies, un tagad kolēģi var izteikties Maļinova kungs. Paldies! Gribētu pievērst jūsu uzmanību faktam, ka lūguma raksta autors ir um, organizācija Eko Glasnests, varbūt pat pirmais vidas aizsardzības, um, pirmā vidas aizsardzības struktūra Bulgārijā, kas ir ļoti uzticama. Um, Šī organizācija sāk darboties jau pirms komunisma um, sabrukuma Bulgārijā, un šie cilvēki ir ārkārtīgi aktīvi. Es esmu sazinājies arī ar lūguma raksta autoru. Un iepazīstināja viņu arī ar pieminētajiem faktiem, ko nu pat uzskaitīja komisijas pārstāve. Bet man atbildēja, ka viņiem joprojām nav piekļuves um, attiecīgajām struktūrām, un viņi, pret viņiem nav arī izturējušies saskaņā ar likumdošanu. Es gribētu arī pieminēt, ka šis lūgumraksts ir pārāk vecs. Nezinu, varbūt, ka mēs varētu kaut kādu kompromisu panākt. Vai mēs varētu atstāt šo lūgumrakstu atvērtu bet nu ne uz pārāk ilgu laiku, lai lūguma raksta autors varētu mums, mūs iepazīstināt ar jaunu informāciju. Nezinu, vai trim vai sešiem mēnešiem. Ja nekas jauns uh, neparādīsies, tad mēs šo lūgumu rakstu varētu vērt ciet. Varbūt uh, varētu vides inspektoram uh, Bulgārijā nosūtīt vēstuli, uh, Tā ir struktūra, kas strādā vidas ministrijas pakļautībā, un mēs varētu viņus informēt, ka Bulgārijas pilsoņiem nevar piekļūt konkrētām struktūrām, un, protams, tas viņos rada zināmas aizdomas. Mums tā tad ir jādomā, ko darīt. Un pēc tam, kad būs mūsu rīcībā vairāk informācijas, mēs varētu slēgt šo lūgumu rakstu. Seši mēneši man šķiet ļoti piemērots laika posms, bet es uh, esmu atvērts arī citiem piedāvājumiem. Atbilde paldies. Es domāju, rīkosimies uh, sekojoši. Uh, Pagaidīsim arī jaunu informāciju, aktualizētu informāciju par pilotu izmeklēšanu, kas turpinās. Mēs nevaram lūgumrakstu vienkārši slēgt. Mums eh, ir jāturpina novērot, kas notiek. Un arī vēstule vietējām iestādēm būtu ļoti laba doma. Mums ir jāpasaka, ka ne tikai komisija novēro viņus, bet arī mēs lūgumrakstu komitejā, ka mēs neesam vienaldzīgi pret to visu. Vai tas jums paprātam ir? Labi, tā rīkosimies. Domāju, ka neviens neceļ pretenzijas. Un par astoto punktu joprojām nav klāt lūgumraksta autora. we are ending up in a very difficult situation. Tagad ir ļoti sarežģīta situācija. Astotais punkts ir Rumāņu lūgumraksts, kas kaut kur šķiet ir apmaldījies Briselē lūgumraksta autors. Kaut kas ar šo cilvēku ir noticis. Viņa nav apmaldījusies parlamentā ēkā, bet kaut kur uz ielas Briselē. No, Varbūt viņa izdomāja tomēr eh, doties atpakaļ uz mājām, negaidīti uz telefona zvaniem viņa neatbild. Tas ir astotais darbkārtības punkts. Dev. Tālāk 11. 1569 lūgumraksts. Mojas kundze arī vēl nav ieradusies. Ko darīt? What to do? Do you have anything of like human interest or, or public domain things that you could share with us? Varbūt jums ir kas, um, ko mums darīt zināmu? Kaut kas tāds, ko, kas varētu interesēt sabiedrību? Why don't we take a pause of five? Varbūt 5-10 minūtes tagad pagaidīsim. 10 minutes. 10 minūtes un laiks rādīs. Atsāksim darbu 11.15. Jūs vienreiz varat eh, piezvanīt, jūs vienmēr varat piezvanīt savai māmiņai, viņa par to noteikti būs tikai priecīga. Or your child. Vai savai atvasē. Or have a quick coffee. Vai arī iebaudīt ātru kafiju. Tiekamies 11.15 un cerēsim, ka līdz tam brīdim lūgumraksta autora būs atradusies. <laughs>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 ça. La personne reste jusqu'à cet après-midi et euh, la commission peut partir. Oui, ça, c'est vrai. <laughs> bon, c'est l'option. So, we'll be tied here. You will be tied here for, Stuck for some here. time. oh, yeah. well, you found the place, no problem? Yeah. yeah. I wondered a bit. Uh, I always try.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

Now we can re... Kolēģi, varam atkal turpināt darbu. Domāju, ka kolēģi, kuru katru brīdi ieradīsies atkal zālē, daži jau ir atgriezušies. Jolanda Moja ir ieradusies. Man ir ļoti liels prieks jūs laipni lūgt šajā komitejā, lai runātu par 1569 eh, lūgumu rakstu Luksemburgas eh, pilsētu plānošanas projekts eh, piesārņotā apgabalā. Oui, mais le micro, s'il vous plaît. Ieslēdziet lūdzu mikrofonu. Ok, pas ça. Ok, allô? Ok. Euh, bon. Okay. Bonjour, euh, madame. Bonjour. Labdien, dāmas un kungi! Pēc apmēram divus gadus Pēc šī lūguma raksta sastādīšanas nekas nav mainījies, un mums ir ļoti grūti pierādīt, eh, kāds eh, ir visu jau līdz šim paveikto darbu atstātais nospiedums uz Luksemburgas pilsoņu veselību. Mēs vēlētos būt patiešām pārliecināti, ka Luksemburgas valdība rūpējas par sabiedrības veselību. Es esmu šeit ieradusies, lai runātu par šo lūgumrakstu Luksemburgas pilsoņu vārdā. 2017. gada pašvaldību vēlēšanās Luksemburgas pilsētas un valdības uh, komunikācijas stratēģija un caurskatāmība ir ievērojami uzlabojusies, un eh, tagadējās struktūras ir daudz labvēlīgāk noskaņotas pret mums. Tādēļ es vēlos patiešām turpināt darbu pie šī lūguma raksta un uzturot to. Kopš 2015. gada eh, tika uzsākts eh, nekustamā īpašuma projekts, kas tika apstiprināts tieši atvaļinājuma laikā. Tas notika visai lielā klusuma aizsegā. Mēs runājam par mūsu rajonu Pulvera mūlu, kur tiek veidota industriāla, tā bija industriāla zona 2,59 hektāru lielumā. Tur bija izmantotas kancerogēnas vielas, arī dažāda veida atšķaidītāji un degviela, kam ir kancerogēna ietekme un kas ir uh, nodara lielu kaitējumu cilvēka veselībai. Mēs runājam par perkloritēlēnu, kas var arī iekļūt dzeramajā ūdenī, bet tas tāpat tiek izsmidzināts gaisā. Mēs to elpojam, mēs to uh, arī uzņemam organismā ar ūdeni, un tas viss atrodas šajā piesārņotajā zonā. Šī situācija ir patiešām biedējoša, bet vēl biedējošāki ir um, tas, ka no 2001. līdz 2003. gadam jau notika šādi piesārņojumi un nekas netika darīts. Tas, ka šī ir toksiska vieta, bija zināms jau 1998. gadā, un toreizējā pilsētas mēre Polferas kundze 99. gadā Uh, kopīgi ar uh, vienu no šī zemes gabala īpašniekiem uzsāka diskusijas. tika runāts arī par zonas attīrīšanu. 2002. gadā uh, tika. Uh, Secināts, uh, ka 60 cilvēki, kas dzīvo šajā zonā, uh, ir piedzīvojuši veselības problēmas, uh, piemēram, acu apmiglošanos. Uh, elpošanas ceļu slimības, atmiņas zaudēšanu un arī deguna, asiņošanu no deguna. Pēc tam uh, Kornsielīkungs, uh, kas ir uh, ēkas īpašnieks, uh, tika apsūdzēts, bet joprojām uh, viņa vārds uh, krimināla reģistrā nav atrodams. Pēc tam Eh, viņš šo īpašumu pārdeva uh, grupai Aldi Fin, kuras īpašnieks ir Pols Helmingers, eh, kas strādā administrācijā un ir arī kādreizējās Luksemburgas mērs. 2015. gadā tiek arī mainīts likumdošanas projekts, līdz ar to ir iespējams uh, attiecīgajā zonā celt arī dzīvojamās mājas. Mēs patiešām esam satraukušies, ļoti daudzas vēstules tika nosūtītas gan uh, Polferas kundzei, kā arī vides ministram. Ombuds nosūtīja vairākas vēstules Polferas kundzei no 16. līdz 17. gadam, un neviens joprojām nav saņēmis atbildi. Mēs 16. Eh, gadā līdz ar to esam sagatavojuši šo lūgumrakstu. rakstu. Pērnā gada pavasarī mēs piedzīvojām ļoti daudz pārkāpumu un nestiek sniegt nekāda informācija, nav caurskatāmības, neviens neatbild uz mūsu sūdzībām. Mēs arī redzējām, um, ka um, šis rajons tika apludināts un ir uh, ļoti daudz iedzīvotāju, kas sūdzās par um, veselības problēmām. Uh, šajā zonā visu laiku ir daudz putekļu, um, ļoti liela netīrība un nekas netiek darīts. Uh, Prese eh, galu galā mums eh, nāca palīgā. Marks Angels, kas strādā uh, komunālajā padomē, uzdeva jautājumu Polfers kundzei par to, kā ir notikusi komunikācija šīs lietas sakarā un mm, kādēļ nav tikusi ievērota caurskatāmība. Viņa gan teica, ka tas nav noticis, jo viņa nevar atbildēt uz visiem mūsu jautājumiem. Uh, Pērn jūlijā deputāts Sež Vilms uzdeva jautājumu parlamentā, kas attiecās uz um, piesārņojumu kontroli šajā zonā. Uh, tika uh, runāts arī par dzeramā ūdens kontrolēm, un uh, viņš arī teica, ka ir jāinformē gan uh, strādnieki, celtnieki, gan arī uh, šīs zonas iedzīvotāji par iespējamiem riskiem. Uh, Eh, vides ministrs eh, atbildēja, eh, ka iedzīvotāju veselība nav viņa kompetencē. Tas patiešām bija ļoti pārsteidzoši, un mēs patiešām um, ceram, ka lieta tiks risināta. Paldies, un tagad došu vārdu Eiropas komisijai. Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Pretēji iepriekšējiem diviem lūgumrakstiem, kur tika um, apspriesti vairāki uh, vairāk sūdzību iemesli. Šeit mēs runājam par neatbilstību ES likumiem. Mēs ļoti labi izprotam lūgumrakstu autoru bažas. Uh, uh, šie celtniecības darbi nopietni apdraud viņu veselību. Ir tādēļ uh, jāvēro vai ir eh, šeit iespējams pārkāpuma sastāvs, bet patiecībā dalību valstu iestādēm, dalību valstu līmenī vajadzētu to risināt, eh, jo tas ir iespējams daudz efektīvāk, eh, ņemot vērā vietējo situāciju, jo jūs esat par to visu labāk informēti nekā komisija. Šī iemesla dēļ Arī iepazīstoties ar uh, um, lūgumu raksta saturu, nevaram automātiski secināt, ka ir bijis uh, um, ES likumdošanas pārkāpums. Šeit nav struktūrālas problēmas arī minētas lūguma rakstā, līdz ar to mēs nesam uh, nolēmuši šeit kaut ko vēl turpināt darīt. Paldies! Paldies! Tagad kolēģi var uzstāties! Domāju, ka te nav nekādu šaubu. Tātad šeit nav nekādu struktūrālu problēmu runājot par nepilnīgu um, ES likumdošanas īstenošanu, un komisija tāpat uzskata, ka dalību valstu nacionālajiem iestādēm ir uh, jābūt kompetencēm to visu atrisināt, ka tās to varēs izdarīt vislabāk. Un jūs pati arī minējāt, ka jaunā valdība ir bijusi sadarboties um, spējīgāka. Es līdz ar to piedāvātu lūgumrakstu slēgt. Neviens ne, m, neiebilst, ne? Tad tā arī rīkosimies. Domāju, ka tagad varam izskatīt nākamo lūgumu rakstu. Astotais darba kārtības punkts. 5, 8, 1. Runājot par uh, bīstamu medicīnas uh, atkritumu uh, savākšanu un sadedzināšanu Rumānijā. Un mēs uzzinājām, ka lūgumraksta autora pat vēl nav ieradusies Briselē. Viņa ir joprojām Rumānijā. Viņa nevarēs uzstāties, bet mums šis lūgumraksts ir jāizskata. Tādēļ došu vārdu Diezdēļ Kastīljo kungam no komisijas, lai viņš pastāstītu par lietas būtību. Paldies, priekšsēdētāji! Mums ir jārunā par diviem aspektiem. Rumānijas iestādes eh, ir patiešām eh, ieviesušas pasākumus, eh, lai notiktu labāka atkrituma apsaimniekošana un lai šie medicīnas atkritumi, šīs zāles tiktu atbilstoši savāktas un iznīcinātas. Lūgumraksta autors arī piemin uh, mafijas aktivitātes un uh, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas komisija. Saka, ka tai nav tieša kompetenču šajā jomā, tādēļ šis, arī šis aspekts būtu jārisina vietējām iestādēm. Mēs vēlamies arī atgādināt, ka dalību valstīm pašām ir uh, jābūt atbildīgām par uh, akurātas ES likumdošanas īstenošanu un ir uh, jāgarantē arī savu pilsoņu aizsardzību un likumu ievērošanu. Tas būtu viss, kas komisijai tagad ir sākāms. Paldies, paldies! Vai kāds vēlas izteikties? Nē. Nee. Lūguma raksta autors ir arī nosūtījis papildus uh, informāciju un arī ir pat video materiāls. Uh, ir bijis daudz uh, informācijas par to gan ziņās, gan citos medijos ar uh, dažādiem argumentiem. Un komisija uh, Tātad nevarētu teikt, ka Rumānijas iestādes nav ieviesušas atbilstošos pasākumus. Notikušās inspekcijas. Patiesībā lūguma raksta autors lūdza, lai notiktu inspekcijas, kontroles. situācija ir patiešām delikāta. Kolēģi, lūdzu, dodiet man kādu padomu. Viena alternatīva ir vienkārši slēgt lūgumrakstu. Varam arī to paturēt atvērtu. Varbūt eh, tiešām dodiet man kādu padomu, kā rīkoties. Okay, if, if nobody... Ja neviens, Džūda. Uh, try and step in and help you. Es ceru, ka varbūt var nākt nedaudz talkā. Ja lūguma raksta autors nevarēja ierasties, Ņemot vērā kaut kādas transporta problēmas, varbūt, ka vajadzētu tomēr lūgumrakstu paturēt eh, atvērtu un eh, noskaidrot vēl papildus eh, informāciju, un tad varbūt mēs varētu lēmt par nākamo reizi, kad uzklausīt lūgumrakstu autoru. bet eh, neuzklausot pašu lūgumrakstu autoru, arī eh, ņemot vērā eh, rumāņu kolēģi prombūtni, ir grūti kaut ko šeit spriest un izdarīt secinājums. Un tā nav lūgumraksta autora vaina, ka viņš nevarēja ierasties. Paldies! Es jūtos ļoti līdzīgi, saka priekšsēdētāji. No vienas puses man ir kārdinājums šo lūgumrakstu slēgt. Uh, bet no otras puses mums jābūt nedaudz piesardzīgākiem. Varbūt rīkosimies sekojoši, paturam lūgumu rakstu atvērtu, nosūtīsim vēstuli atbildīgajām uh, Rumānijas iestādēm, lūdzot arī viņu nostāju šajā jautājumā. Un uh, saskaņā ar uh, autora uzskatiem uh, šis jautājums joprojām nav atrisināts. Uh, varbūt tur nav tādi krasi ES standartu pārkāpumi, bet nu, arī nav pilnīga atbilstība tiem garantēta. Tādēļ vienkārši mēs arī lūgumraksta autoru varētu informēt, ka mēs uh, nesam to visu atstājuši novērtā. Paldies, un paldies arī komisijai par mums sniegto informāciju. Labi. Esam beiguši mūsu rīta darba cēlienu un tiekamies 2.30. Protams, bet tagad būs arī uzklausīšana. Kurā zālē? Vienkārši ejiet uz liftiem un nospiediet piekto stāvu liftā, tad jau jūs atradīsiet pareizo zāli. And the meeting starts at 11.50. So Sēde sākas 11.50. Jums ir vēl 18 minūtes, lai nokļūtu zālē.